Ladies and gentlemen, colleagues. Dāmas un kungi, kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Mēs sāksim balsot. Colleagues, please take your seats. Kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas. un sākām balsošanu balsošanas procesu pēc desmit sekundēm, nu jau astoņām. Kolēģi, divi paziņojumi pirms ķeramies pie balsošanas. Pirmais. Please take your seats. The first announcement is. Pirmais paziņojums. Parlamenta prezidents ir saņēmis no ECR grupas eh, priekšsēdētāja pieprasījumu mazliet pamainīt eh, tos deputātus, kur strādā dažādās komitejās. Šo deputātu vārdi tiks eh, ierakstīti šās dienas protokolā un stāsies spēkā nekavējoties. Otrs paziņojums ir sekojošs. Nākamais saskaņā ar 142. reglamenta punktu un saskaņā ar politisko grupu vienošanos es eh, jums ierosinu sekojas izmaiņas trešdienas eh,